Dzień dobry, witam Państwa. Sveicināti visi, sagatavojiet savas balsošanas kartītes. Es ceru, ka tās jums ir līdzi. Un pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtība. Ja jums nav nekāda iebilduma par to, tad uzskatīsim to par pieņemtu. Otrais Šodienas eh, sanāksmi translē tīmekļa tiešraidē. Tulki mums ir pieejami 20 valodām ar izņēmumu čehu, maltiešu, slovāku un gēlu valoda. Un eh, tā Hoibuhas kundze ir uzaicinājusi pie mums eh, filmēšanas komandu, kas strādā pie dokumentālās filmas. Uh, Un šodien klāt ir žurnālisti. Un trešais punkts. Iepriekšējo sanāksmju protokoli 12. mārts, 19. līdz 20. mārts, kā arī 12. aprīļa un 23. līdz 24. aprīļa sanāksmju protokoli. Eh, procedūra ir parastā, ja jums nav nekāda iebilduma, tad uzskatīsim šos protokolus par pieņemtiem. Tālāk pāriesim pie balsošanas. Ceturtais punkts - integrētā lauku saimniecības statistika. <coughs> Gabriela Zārna ir referente šim ziņojumam, un šis dokuments ir rezultāts starp institucionālai eh, balsošanai, un Zoānas kundze pēdējā sanāksmē mūs par to informēja, proti, ka ir panākta vienošanās ar padomi, uh, Uh, lai uh, veidotu jaunu regulu attiecībā uz integrēto lauksaimniecību statistiku. Ir notikušas trīs trialoga sanāksmes, pēdējais bija 11. aprīlī šogad, un uh, pēdējās Nedēļas laikā notika vienošanās par pozīcijām, un pašlaik jau mūsu rīcībā ir teksts, par ko mēs varam balsot. Un te mēs balsosim par visu dokumentu kopumā, un vai referents eh, kundze Gabriela Zona kaut ko gribētu teikt? Kā jau es sacīju eh, mūsu pēdējā sanāksmē, iepriekšējā sanāksmē, mums ir bijušas trīs trialoga eh, sanāksmes, un Mēs guvām panākums, izdevās panākt vienošanos. Es gribētu pateikties visiem par ieguldīto darbu un pāriesim pie balsošanas. Labi. Tādā gadījumā pāriesim uzreiz pie balsošanas un sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Es vēl mazliet pagaidīšu, jo šī ir pati pirmā balsošana. Parasti balsotājiem vajag vairāk laika. Vai frakcijas visas ir klāt? Jā, nu tad uh, beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam referentes kundzi. Tālāk pāriesim pie mūsu nākamā ziņojuma, proti uh, pārtikas un lauksaimniecības nākotne. Kā jau jūs zināt, šajā ziņojumā ir runa par reakciju uz komisijas paziņojumu par šo pašu tēmu, mums izdevās uh, saulēcīgi izstrādāt šo ziņojumu. Un, uh, lai par to varētu nobalsot plenārs sēdē vēl pirms uh, tiek pieņemti normatīvie priekšlikumi, kas varētu notikt māja beigās, jūnija sākumā. Uh, mēs attiecīgi esam savu lomu izpildījuši budžeta komiteja, deve komiteja un INTA, kā arī NV komiteja ir arī snieguši savus atzinums. Un, protams, kā Dorfmana kungs mm, bija uh, svarīgs šajā darbā, un dosim vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos īsi, kā jau jūs sacījāt, mēs šo ziņojumu izstrādājām ļoti īsā laikā, jo mērķis bija pagūt vēl pirms uh, normatīvajiem priekšlikumiem, kas bija plānoti eh, šā mēneša beigās. Es ceru, ka mums patiešām ir izdevies. Un eh, nākamajā plenārsēdē Strasbūrā mēs varēsim noturēt galīgo balsojumu. Mm, šis eh, darbs bija iespējams tāpēc, ka mums notika konstruktīva sadarbība, tāpēc es vēlētos pateikties ēnu referentiem, kā arī komiteju atzinumu autoriem. Un ja nebūtu šāda konstruktīvas sadarbības gara, tad mēs tādā īsā laikā nemaz nebūtu varējuši pabeigt šo darbu. Tāpat es gribu pateikties sekretariāta darbiniekiem, kuriem arī bija jāiegulda uh, liels uh, un intensīvs darbs. Uh, paldies. Un Beserta kungs ir pieteicies. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Desakungs. Un uh, es gribētu pateikties uh, referentiem un uh, citiem par ieguldīto darbu. Un runājot par balsošanas sarakstu, man ir viens uh, lūgums. Uh, 756. grozījums, kas ir iekļauts 14. kompromisā. Uh, par to tiks eh, balsots atsevišķi, un eh, bieži vien ir bijis tā, ka kompromiss kaut kur eh, pazūd, tāpēc es uzstātu uz šo atsevišķo balsojumu. Paldies! Arī es vēlos pateikties referentam un ēnu referentiem, un arī līdzīgi kā Desa kungs jau teica, man ir lūgums izņemt šo Uh, grozījumu no kompromisa 429 ir uh, grozījuma numurs. Šeit runa ir par uh, irigāciju un apūdeņošanu dalību valstīs kurās uh, apūdeņotās zemes uh, nesasniedz Eiropas Savienības vidējo. Un uh, Sekretska kungs, Kaļinovska kungs, Dorfman kungs, Desa kungs un Nekova kungs ir parakstījuši šo grozījumu. Tas ir ļoti vērtīgs grozījums. Tāpēc uh, es uh, aicinu jūs balsot par to. Priekšādā tā paldies arī es no savas puses gribētu teikt paldies Dortmanu kungam par darbu un gribu pievienoties Desakunga izteikumiem, esmu ēnu referents. Un vēl pirms balsojuma gribētu uzdot jautājumu pārstāvim no komitejas, kolēģim no kom komitejas. Nu, šeit gribu nostrādāt tādu, nu, kā tādu, eh, nu, gudrā muļķa lomu uzdodot visus šos jautājumus, kas eh, notiek ar 29. gadu. 29. datumā Svetbūrā es atvainojos eh, komisija, nu, tā teikt, uh, nāca klajā ar savu likumdošanas priekšlikumu, skaidri zinot, kāds ir mūsu laika grafiks. Nu, tas nezinu, vai liederīgi demokrātijā, ja mēs šādā veidā pakļaujamies spiedienam, līdz ar to sasteidzam savu darbu, mums vajadzēja daudz nopietnāk pieiet šim jautājumam. Tas ir tas, ko gribēju vēl teikt pirms balsojuma, jo es domāju, šāda veida darbam ir nepieciešama nopietnāka pieeja. Gal galā no tā ir atkarīga kopienas nākotne, un es tomēr gribētu no komisijas pieprasīt arī zināmu respektu pret mums. Paldies! nie otwieramy dyskusji i nie muszą wszyscy się wypowiadać z poszczególnych grup. Šī diskusija tagad šeit nesāksies no jauna. Nav visām frakcijām pašlaik par to jāizsakās. Tā ir tikai formalitāte. Vismaz man eh, šķiet, ka tā ir formalitāte, ko jau pieminēja Andrija kungs. Rīkosimies šādi. Jūs varat pateikt paldies, kaut gan ir skaidrs, ka mēs visi esam pateicīgi Dorfman kungam. Ja jums ir kas sakāms par procedūru, tad varat izteikties. Vaiskungs, vai runa būs pār balsošanu? Jā, arī es vēlētos pateikties Dorfmana kungam un ēnu referentiem. Jā, Gņo, vai es varu jums kā palīdzēt? Pamatojoties uz argumentiem, esam diskutējuši, nevis pamatojoties uz ideoloģijām, un, protams, Desakungs daudzi no zaļo grozījumiem eh, tiks virzīt tālāk, kas ir iekļaut kompromisā, bet es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu par to diskutēt. Es uzskatu, ka mums vajadzētu palikt pie panāktiem kompromisiem un pie ierosinātās procedūras. Guševskas kundzei vārds. Un tad mēs e, varbūt. Šķiet, ka tā diskusija atsāksies, bet tad tas ilgs pusotru stundu. Jā, es gribētu ko piebilst par septīto kompromisu. Šeit runa ir par uh, ražošanas. Uh, piemaksu izlīdzsvarojumu, eh, vai mēs varētu teikt, ka mēs izlīdzinām šīs piemaksas, bet tad šīs valstis, kas atrodas, eh, piemēram, Eiropas austrumos, nonāks atkal nelabvēlīgā situācijā. Vienkārši tāpēc, ka šis eh, risinājums nav uh, īstenojums. Protams, tur tiek runāts par dabas apstākļiem, ražošanas izmaksām un tā tālāk. Es domāju, ka šie maksājumi patiešām ir jāizlīdzina. Tas ir nepieciešams. Un eh, nav jāpiesaista šī izlīdzināšana kaut kādiem nosacījumiem, jo šie nosacījumi ir izdomāti tikai tāpēc, lai lauksaimnieki Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā joprojām atrastos nelabvēlīgā pozīcijā, jo, piemēram, polijas lauksaimnieki nekad nepanāks tādas pašas līdzmaksājumas, kāda ir, piemēram, lauksaimniekiem eh, Vācijā pie robežas. Uh, šo ziņojumu es vērtēju labvēlīgi, taču es diemžēl nevaru atbalstīt konkrēto risinājumu. Es lūdzu jūs izteikties par uh, šo uh, dalīto balsojumu Agilēras kundze. Es vēlējos tikai sacīt, ka mums bija ļoti maz laika, un mēs ļoti smagi strādājām nieka divās nedēļās. Uh, tika izraudāts daudz asāru, izlietas daudz sviedru, lai panāktu šos grozījumus, un tagad uh, mainīt tos, nē, mēs to nevaram darīt. Esam panākuši kompromisa grozījumus, nu tad balsosim par tiem tādiem, kādi tie ir. Man un manai grupai nav pieņemami mēģināt izvilkt atsevišķus grozījumus no kompromisiem. Varbūt, ka jūs to gribētu, bet mēs to nevaram darīt, jo. Uh, Protams, mēs, ja mēs tagad sāksim to darīt, tad viss sāks mēģināt kaut ko izņemt no kompromisiem. Ja jūs nevarat atbalstīt kompromisu, tad uh, neatbalstiet to. Dorfman kungs, mēs dosim iespēju arī jums izteikties. Man, principā, nekas nav preti to, ka mēs varētu par šiem abiem punktiem atsevišķi balsot, bet eh, varbūt, ka tad kolēģi saprot, ka tad varbūt vajadzētu šos punktus nodot plenārsēdē, kur eh, par tiem varēs, vajadzēs balsot, bet um, pašlaik rīkoties šādi pēdējā brīdī, nu. Paldies! Nu, tad tādā gadījumā Desa kungs atsauc savu um, prasību, nē, un Erdaša kungs tieši tāpat ļoti labi. Un Dortmar kungs, jūs savukārt uh, uz citiem jautājumiem, acīm redzot, laikam komentāriem atbildēt nevēlaties, uh, ko izteica citi kolēģi, kas nu pat tās runāja. Bet, nu labi, ļoti labi, tad visi ir izteikušies un varam ķerties pie balsojuma. Paldies visiem par uzstāšanos. Ļoti labi, ķeramies pie balsošanas. lūdzu arī rokas celt ļoti skaidri, lūkšu grupu priekšādātājiem un ēnu referentiem ļoti skaidri nor norādīt, kā jūs vēlties, lai jūsu grupa balso. Un tas tāpēc, ka man ir tautas partijas balsošanas saraksts, un es vienkārši gribētu zināt, kā balso citi, nu tā, lai varētu konstatēt, kāds ir balsojums. Pirmais grozījums e, - par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Otwieram głosowanie. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Pieņemts. Trešais par. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Ceturtais. Beidzam balsot. pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Piektais par. Pret. Sākam balsot elektroniski, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Ribero kundz grozījums 6 par. Pret. Noraidīts. NV par pret pieņemts. Astotais, kas ir, vien, kas ir identisks ar NV4 par pret at, noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar divu balsu pārsvaru. NVD ir desmit, eh, desmitais par, pre, NVD desmit par, pieņemts. Desmitais atkrīt, devītais par, pret, noraidīts. Vienpadsmitais par, Pret. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. 11. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. Un NV9 par. Pieņemts. Tālāk. 14. Sākam balsot elektroniski. Pieņemts. Nē, es atvainojos. Tad bija par 15, 16 vienādi par. Pieņemts. 17, 22 par. Pieņemts. 18 par. Pieņemts. 19 par. Pieņemts. Kas pret bija? Sākam balsot elektroniski, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar viens balsu pārsvaru. 20. par. Pieņemts. 21. par. Pieņemts. 23. par. Labi, 21. pārbaudīsim, ja vēlaties. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru. Divdesmit trešais par. Pieņemts. Divdesmit ceturtais par. Pieņemts. Divdesmit piektais par pieņemts. 26. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divdesmit septītais Par? Pieņ, pret? Noraidīts. 28. 29. par? Pret? Noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits par vienāds tikpat liels pret noraidīts. 31. par. Pieņemts. 32. par. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts.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 Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. par, pret, noraidīts, 44. par un NB 13 par, pret, noraidīts, NV 7 par, pret noraidīts. NV cita 8 par pret noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektriski. NV8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. NV14 par. Pieņemts. NV15 par. Pieņemts. Trīsimt piecdesmitais par. Pret. Noraidīts. Pirmais kompromiss grozījums. Sāk, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimt sešdesmit devītais. Trīsimt sešdesmit devītais tātad. Par? Pret? Noraidīts?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 Labi, pārbaudīsim 371. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsimt septiņdesmit otrais. Par? Pieņemts. Otrais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 375. Par? Pra, pieņemts. Deve pieci par? Pret? Noraidīts. Deve seši par? Pret? Noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Labi. 9-6 balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 9-7 par. Pret. Noraidīts. Trešais kompromiss grozījums. Sākam balsot elektroniski. 9-7. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 386 par pret norādīts. 387 par pret norādīts. Tālāk. 3, 396 par pret noraidīts, 397 par pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tālāk kompromisa grozījumu blokā. 4., 5., 6. un 7. kompromisa grozījums. Par? Ā, nē, sāksim balsot elektroniski. Elektroniski tas notiks viss. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 422. Portiski divām lapām pārlecam pāri, cik lieliski. Tātad 422. Pēters kundz groziņš par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. NV42 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. NV42 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Četrsimt trīsdesmit otrais par. Pieņemts. Astotais kompromiss grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Devītais kompromiss grozījums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 458. Vaicakunga grozījums par? Pret? Noraidīts. 459. par? Pieņemts. Tālāk. 463. Maginesas grozījums. Par? Pieņemts. 464. Par? Pret? Noraidīts. Nu, jāsaka, mani tas ļoti skumdina. Četrsimti sešdesmit piektais. Par? Pret? Pieņemts? Bet gribētu zināt, no kurienes vispār šis grozījums nāk. Tas patiešām ir ļoti pamatots. Es jums ieteiktu visiem to uzmanīgi izlasīt, un tad jūs redzēsiet, ka jums ir, eh, nu, nevis tā akli jāpakļaujas ēnu referentiem. Tur ir pamatojums, kāpēc šis grozījums tika iesniegts. Tātad 467. par pieņemts. 468. par pret Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Nu, šķiet arī kreisies spēks ceļas. Beidzam balsot. Noraidīts. 469. Nu, šeit jums ir vēl viena iespēja atgū, atgūt zaudēto par. Paldies, pieņemts. Paldies visiem. 471 par. Paldies, pieņemts. Nu, šķiet, ka varēšu jums piedot par visu pārējo. NB 64. par pieņemts. 473. par pret. Noraidīts. NV 34 par pret. pieņemts. 474. par pret Pieņemts. 475. par. Pieņemts. 478. par. Pret. Noraidīts. 4. Budžet 4 par. Pret. Noraidīts. Desmitais kompromiss grozījums balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrsimt astoņdesmit pirmais par. Pret. Norādīts. 482 par. Pret. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 482. Beidzam balsot. Pieņemts. 483. par. Pieņemts. 484. par. Pret noraidīts. 486. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrsimt astoņdesmit septītais par. Pieņemts. Četrsimt astoņdesmit astotais par. Pret. Noraidīts. 489. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 489 elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 11. kompromisa grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 504. par pret norādīts 505. par pieņemts 507. par. Pārbaudīsim elektroniski. 507. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 508, 507 par. Pieņemts. 508 par. Pieņemts. NV63 par. Pieņemts. 509 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 509 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 510 par pret noraidīts, 512. par pieņemts, 513. par pret noraidīts, 514. par pieņemts, 515. par pret noraidīts, 516. par pret noraidīts, 12. kompromiss grozījums sākam balsot. Beid, tātad um, beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts un pārējiem pie 540. Par? Pret? Noraidīts? 598. par? Pret? Noraidīts. Piecsimt četrdesmit. Nē, es atvainojos, 19 par. Pret. Noraidīts. 542 par. Pieņemts. 543 par. Pieņemts. 548 par. Pret. Noraidīts. Tālāk 13. kompromis grozījums sākam balsot. Ak tā, mums vēl vajadzēja balsot vēl arī par 551. par. Tas bija Belderkunga grozījums par. Pret. Mm, pārbaudīsim elektroniski. 551. Beldera grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromis grozījums tagad. Agņo kungs, jūs vēlaties izteikties? Es atvainojos, ka aizturu šo procesu, bet mana balsošanas iekārta ir pārstājusi darboties. Merci. No vote for you. No. No, but I don't know. No, I. Oh, no. It's a Brexit. Ah! Komentārs no zāles, tas ir Brexit. Last one. Ja już myślałem, że działa Brexit. Jā, tiešām man likās, ka Brexit ir jau sācies. 13. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 573. par karaskungu grozījums. Par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Es gan neredzēju, kā Vaidskungs nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 578. Par? Pieņemts. 579. Par? Agņokungs? Es atvainojos, es atkal atvainojos bet tūks angļu valodā saka 400 kaut kas un nevis 500 kaut kas. Man jāsaka, tas visai mulcina. mulcina. Bardzo przepraszam, postaram się mówić wyraźnie. Ārkārtīgi atvainojos, jā, centīšos izteikties skaidrāk. Tātad 579. par pret. Pieņemts. Bet pārbaudīsim tomēr elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un 583. tālāk pieņemts. 584. Pieņem, pār pieņemts, 585. un 597. par pieņemts, 586. par pieņemts, 589. par pret noraidīts, 591. par pieņemts pieņemts. 592. par pret noraidīts. 593. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 593. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. Nocils kundze, atvainojiet. 595. 598. par. Pret. Pieņemts. 599. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. kompromisa grozījums. Sākam balsot. 14. Beidzam balsot. Pieņemts. Un pārējiem pie 633. Nu jā, divām lapām pārlecām pāri. Tas mums patīk. 633. Par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sešsimt trīsdesmit septītais. Par? Pret. Noraidīts. 634. par. Pret. Noraidīts. 636. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 640. par. Pieņemts. 15. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Pārējiem tālāk pie 657. Par? Pret. Noraidīts. 658. Par? Pret. Noraidīts. 659. Par? Pret. Noraidīts. 660. Nē, pārbaudīsim 659. elektroniski, ja? Labi, ja vēlaties. Bet Tātad 659. Beidzam balsot. Noraidīts. 660. Par? Pieņemts. 661. Par? Pret? Noraidīts. 662. Par? Pret? Noraidīts. 660. Nē, es atvainojos, 16. kompromiss grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējiem pie 680 atstotā. 688 par. Pieņemts.

690, 688 eh, tika pieņemts, 695 arī. Par 695 mums nav jābalso, tomēr nē. Nākamā lapuse 689. Nošlis kundze. Kadenbacha Tarabela Zanī. Par Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, ja vēlaties izteikties. 691. ir manā sarakstā nākamais. Nobalsojām par 698, un tad tika teikts, ka ir jāpāriet 600, eh, uz, uz nākamo lapusi 689, 689 no šos kundzes grozījums. 689 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu jā, 690 par, pret Noraidīts. 694. Dorfmana grozījums par. Pret pieņemts. 698. par. Pieņemts. 700. par. Pieņemts. 705. par. Pret. Noraidīts. 708. par. Pret. Noraidīts. 711. par. Pret Noraidīts. 712. par. Pārbaudīsim elektroniski. 711. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balsu pārsvaru. 712. par. Pieņemts. 713. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 713. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņsimti četrpadsmitais par pret Sākam balsot elektroniski, jāpārbauda. Beidzam balsot. Noraidīts. Septiņsimti sešpadsmitais. Par? Pret. Sākam balsot, lai pārbaudītu. Beidzam balsot. Noraidīts. 717. par. Pret. Noraidīts. 718. par. Pieņemts. 719. par. Pret. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 719. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Septiņsimt divdesmitais par. Pret. Noraidīts. 721. par. Pret. Noraidīts. 722. par. Pret. Noraidīts. 17. kompromiss grozījums sākam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie 755. Par. Pret. Noraidīts. 760. un 761. par. Pret. Noraidīts. 763. Par? Pret? Noraidīts. 758. Par? Septiņsimt piecdesmit astotais pret. Pārbaudīsim elektroniski. Agilērs kundze necēla roku. 758. tagad. Nu jau par vēlu, kundze. Tātad beidzam balsot pieņemts. Septiņas, tālāk, 759. par. Pieņemts. 18. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Do kompromisa. Un tagad eh, pārējām pie 19. kompromisa balsošanas. Sākam balsot elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Un tagad eh, pārējām pie 838. grozījuma. Tā tad. 838. Petīras kundzes eh, grozījums par pret eh, pieņemts, 838. pieņemts, 844. par pieņemts, 852. par Budas kungs eh, nebalso pieņemts.

Ir vesela virkni deputātu, kas ir iesnieguši šo grozījumu. 860. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 865. par pret Noraidīts. 808. par. Pieņemts. 871. par. Pieņemts. 875. par. Pieņemts. 876. par. Pieņemts. 20. grozi, 20. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Un pāriem pie 902. grozējuma Tā tad 902. balsojam. Kurš par? Pret. EPP ir rakstīts kā pluseņš, bet šķiet, ka ir noraidīts. Tad kaut kāda kļūda. Pārbaudīsim. 902. sākam balsot elektroniski. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. Tā tad jā, man ir vismaz rakstīts, ka jābalso par. Un EPP, jūs man iesniedzāt šo balsošanas sarakstu, bet jūs balsojat pret.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 Pārbaudīsim elektroniski. 924. sākam balsot. Šķiet, ka ir e, noraidīts, bet sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 904. noraidīts. Tie ir kreisie, kur ir iesnieguši šo grozījumu, un arī jūs paši kreisie balsojat pret to, cik interesanti. Jā, katrā ziņā interesanti, ka jūs paši balsojat pret 815. par. Pret. Pieņemts. Tagad eh, pārējām pie kompromisa balsojumiem. Ak, nē, saka prieksēdētājs, vēl viens grozījums, kurš nav ierakstīts, un tas ir 914. Tātad balsojām. 914. Tas nav sarakstā, bet Dessa un Jāra kunga grozījums, kurš par 914. pieņemts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Prieks. Tas nav iespējams, saka jau kungs. Prieksēdētājs. Tā bija tehniska kļūda. Tā vienkārši bija izlaists. Nav tā, ka grozījums tikko ir iesniegts. Es jau jums paskaidroju, ka ir deputāti, kur ir iesnieguši šo grozījumu, ja jums ir šaubas par to, kas šajā grozījumā tekstuāli ir. Agņokungs, es trīs reizes to jau teicu. Es teicu, ka kļūdas dēļ, tehniskas kļūdas dēļ, šis grozījums neparādās balsošanas sarakstā. Es nosaucu tos deputātus, kur ir iesnieguši šo grozījumu jums vajadzēja šo uh, ieteikumu, pate, šo savu Ehm, vajadzēja to pateikt iepriekš. Tagad pāriem pie kompromisa 21 un 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad pārējām pie 959. Eh, grozījuma balsošanas. Pārlecam pār trim lapusēm. Tātad. 959. grozējums arī desakungs iesniedzis. Kurš par 959. grozējumu? Pret. Pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Labi, sākam balsot elektroniski. Agijēras kundze to vēlas. Beidzam balsot. Un 500 un 959. grozējums ir pieņemts. 957. un 960. par pieņemts. 901. par pieņemts. 906. par pret noraidīts. 973. par pieņemts. 981. par pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? Kuru? Neuhau kundze, kuru grozījumu vēlaties? 981. pieņemts. 1012. par pieņemts. Tagad kompromis 23. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot kompromiss pieņemts. Tagad 1004. grozījums pār 1004. pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 1004. Eh, grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts.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 Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 1010. grozējumu. Beidzam balsot. Grozējums noraidīts. 1011. par pret. 1011. noraidīts. 1013. par pieņemts. 1014. par pieņemts pieņemts. Tūkstos 18, tūkstos 19 pār pieņemts, kompromis 24, sākam balsot. Beidzam balsot, un nākamais grozījums, par kuru balsojam, ir 1047.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 Przyjęta. Pan poseł Wajc 1063. Pieņemts. Vaica kungs 1061. Noraidīts 1075. Pārpieņemts. 6. 1066. Par. Pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 1066. Beidzam balsot. Grozējums noraidīts. 1067. par pieņemts. 1070. par pieņemts. 1072. par pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. 1082. par pret noraidīts. 1083. un 84. par pret noraidīti. Kompromis 25 un 26 balsojam kopā, sākam balsot elektroniski. Nākamais 1098. 1098. pār pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 1098. ir noraidīts. Nākamais. 1101. pār pret. Noraidīts. Kāpēc jūs um, nebalsojat? Nākamais. 1108. par pieņemts, 1109. par pieņemts, 1116 un 17 pārpieņemti, kompromis 27, sākam balsot elektroniski. Nākamais. 1160. Vaica kunga grozējums par pret noraidīts, 1150. un 51. pār pieņemti. 1154. un NV 60. pār pieņemti, NV 61. pār pieņemti, 1155. un 61. pār pieņemti, kompromis 28, 29 un 30 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Nākamais. 1187. pārpieņemts, 1190. pārpieņemts. Pārbaudīsim. 1190. sākam balsot. Tūkstoš simt deviņdesmitais beidzam balsot. Divi kompromisi, 31. un 32. sākam balsot elektroniski par abiem kopā. 1190. Beidzam balsot. Nākamais. 1211. Tūkstots simtu, saka prieksēdētājs. 1217. par pieņemts. 1100. Nākamais grozījums, par kuru balsojam, 1227. Par pieņemts. Budžet. Pārbaudīt.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 pret norēdz 258. 1259 par pret norēdīts. Deve 14 par pret 10 par pret norēdīts. 1261 par pret noraidīts. Inta 1 pieņemts. Deve 3 par pieņemt. Par deve 4 beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Deve 12 par pret Beidzam balsot. Un kompromiss ir nora, uh, noraidīts. 9.13. Kas pār? Pret? Noraidīts. Bodž 11. Kas pār? 265. Kas pār? Pret? Pieņemts. Tūkstoš divsimt sešdesmit deviņi, kas pār pret noraidīts. 1270 par pret. Norādīts. 1271, kas par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 1272 par pret pieņemts. 1294. un Inta kas par? Pret, noraidīts. Inta 4 par. Inta 14 par. Pieņemts. Inta 15 par. Pieņemts. Kompromiss 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tā tālāk, kas par pret noraidīts. 1289. kas par pret noraidīts. Dēv 16. par pret noraidīts. 1291. par pret pieņemts. Dēv 18 par pieņemts.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 pieņemts, 1301 par, pret, noraidīts, 1302 par, pret, noraidīts, 1305 par, pret, noraidīts, 1306 par, pret, noraidīts, 1307 par, pret, noraidīts, 1308 par, pret, noraidīts, budžs 13 par pieņemts, bud 14 par pieņemts, inta 7 par pieņemts. 36. kompromiss sākam balsot. Pieņemts. Tātad beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 1319 pār pret norādīts. 1324. par pret noraidīts, 1322. par pret pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 1323. par pret pieņemts. 1325. par pieņemts. Es gaidīju uz jūsu balsojumu, deputāts kundze. Nu tad jā vai jā, kā būs? Labi. Tad sāksim elektronisko pārbaudu 1325. melo grozījumu sākam balsot. Jā, jums vajadzēja nepārprotam nobalsot jau sākumā, tā tad beidzam balsot. Mm, es pie sevis redzu plusiņu, Labi, tad viss kārtībā. 1326. noraidīts. 1327. pār pieņemts. 1328. pār pieņemts. 1329. pār pret noraidīts. 1330. pār pret noraidīts. NV 62. pieņemts. 37. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk dev astotais par. Pret. Noraidīts. Dev devītais par. Pieņemts. Dev 22. par. Pieņemts. Dev 23. par. Pret. Noraidīts. Dev 24. par. Pret. Noraidīts. Dev 25. par. Pieņemts. D27 par pieņemts, D28 pieņemts, D29 noraidīts. 38. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 864. kas par? Pret Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 864. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 517. kas par? Hāzekampas grozījums. Kas par? Pieņemts. 40. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. 1297. Kas par? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Balsojums kopā par 41. un 42. kompromisu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsojums blokā par 43., 44., 45. kompromisu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad kompromiss. A. Sākam balsot par kompromisu A, beidzam balsot. 60. grozījums, kas pār pieņemts. NV1, kas pār pieņemts. NV2. NVI tas ir bija iepriekšējais NVJ, kas par arī pieņemts. 76. Delejas kundzes grozījums pieņemts, B kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. pār. Pieņemts. 63. pār. Pieņemts. C kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts. Pārējām pie kompromisa D. Sākam balsot par kompromisu D. Beidzam balsot. Pieņemts. 115 identisks ar 116. pār, pieņemts. E kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem pie 126. kas par, pret, noraidīts. 127. par, pieņemts. 130 par, noraidīts. 131. kas par, Pieņemts. 132. Par. Pieņemts. F kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 134. par. Pret. Pārbaudīsim. 134. Sākam balsot. Norādīts. 142. Par, pret, norādīts. 143. un 144. Nē, vispirms pārbaudīsim balsojumu par 142. Beidzam balsot. Norādīts. 143. un 144. pār pieņemts, 145 pār pieņemt, 146 pār pret. Pārbaudīsim elektroniski par 146. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 151. kas pār pret, noraidīts 152. pār pieņemts. 154. pār pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. G kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 173. kas par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, noraidīts. NV dubultv, kas pār pieņemts. NV AM, kas pār pieņemts. NV AN, kas pār pret noraidīts. Pārbaudīsim NV AN, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 174. pār pret noraidīts, 175. pār pret noraidīts, kompromiss H. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 192. un 94. pār pret noraidīts. 193. par pret norādīts. 195. Um, par pret pārbaudīsim. Sākam balsot par 195. Beidzam balsot. Es domāju, Būdas kungam. Šķiet, ka es pats biju kļūdījies, saka vadītājs. 147, kas par pret noraidīts. 197, kas pār pret noraidīts. 199. pār pret pārbaudīsim. 199. Kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Tā būs labāk. Notiek balsošana. Agilēras kundze balso par Pētīras kundzes grozījumu. Norādīts. 201. pār pieņemts. 202. kas par? Pret. Pieņemts. Budž D par. Pret. Pārbaudīsim. Budž D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar divu balsu pārsvaru. Kompromiss I. Sākam balsot, beidzam balsot. Divsimt deviņpadsmitais Andru grozījums, kas par pret. Pārbaudīsim. Un sākam balsot par 219. Beidzam balsot. noraidīts. 221. par, pret, noraidīts. 224. par, pret, pārbaudīsim. 224. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 225. kas par? Pieņemts. Kompromiss J. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 241. kas pār pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 246, 247, kas pār pieņemts, 249 pār pieņemts, 250 pār pieņemts, 253 pār pieņemts. Kompromiss kā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 245. pār pret noraidīts. Mēs pārbaudīsim 245. Bija vēlme to pārbaudīt, eh, beidzam balsot. NVM atkrīt. Nē, NVM jābalso, kas ir par pieņemts. Es atkārtošu. NVM, kas par pieņemts. 267. kas par 267. kas par pieņemts. 172. ar tīk grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Priekšsēdētājs, tāpēc mēs par to nebalsosim vēlreiz, mēs balsojam par L, L kompromisu. Atvainojiet, ka šis punkts bija atkārtot balsošanas sarakstā, bet tagad notiek balsošana par L kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 282. pār. Pieņemts. 284. pār. Pret. Noraidīts. NV. AF. Pirtais pār. Pieņemts. Kompromiss N. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss O. Sākam balsot. Kas par? Pieņemts. Kompromiss P. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss Q. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 343. un NVAJ, kas par, kas pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 343. un AJ. Beidzam balsot. Pieņemts. NVAK par pieņemts. 300. 346. Šrajers kundzes grozījums pieņemts. 347. par pieņemts. Dev 1 par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot par Dev 1. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss R. Sākam balsot. S. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kā nākamais? 95. Kas par, pret, noraidīts. 270. Kompromiss T. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 900 noraidīts. Kompromiss U. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss V. Sākam balsot. Un tagad balsosim par visu ziņojumu kopumā. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Apsveicam uh, referentu. rīcību un arī par to, ka mēs novērtējam šo darbu. Dorfmana kungs, jums ir. Nu, noslēgumā vienkārši gribēju tikai vēlreiz teikt paldies visiem, kas līdzdarbojās šai procesā. Tas, ko teica kolēģis Andrio, tam var tikai pievienoties, komisija mūs neustver nopietni. Un eh, es domāju, ka šai gadījumā tomēr neiet runa tikai par to, vai komisija principiem Es domāju, tas ir galvenais. Un mūsu ziņā, protams, ir eh, šos ties likumdošanas priekšlikumus mainīt un veidot tā, lai tie būtu atbilstīgi. Es domāju, ka tas mums arī izdevies. Pieņemot šo ziņojumu, mēs esam ļoti skaidri šeit pauduši parlamenta viedokli. Esam guvuši plašu vairākumu šeit pa šī jautājuma. Paldies sekretariātam, Mag Megijai, Magdalēnai. Tīri personīgi, paldies, domāju, tiešām ļoti labi paveikts darbs laikāts. Paldies! Neredzu, ka kāds cits vēl vēlētos izteikties, saka priekšsēdētājs. Un tāpēc vēl vienreiz paldies um, referentam. Gribu teikt paldies arī. Pāriem pie sastā darba kārtības punkta. Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū. Tātad. Tas mums, tam mums jāpieliek punkts. Paldies! Beidzam balsot. Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums Rupē kunga grozījums par, pret, noraidīts. 13. Trešais kompromiss grozījums. Grozījums. Sākam balsot. Tātad, lūk, par ceturto kompromisu grozījumu beidzam balsot. Pieņemts. Punkts par. Pieņemts. Sastais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pie... Beidzam balsot. Pieņemts. 50. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. grozījums par. 11. kompromis grozījums par. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Noraidīts. 12. kompromis grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 112. Nu tad pārējām pie elektroniskā balsošana par, balsošanas par grozīto atzinuma tekstu. Un e, sākam. Viens saturējās, viens balsoja pret, pārējie visi par. Vai Nekavkungs vēlas vēl ko teikt? Nekavkungs, lūdzu. Lūdzu, jūs pirmais. Priekšādātāji, paldies. Nieks. Un pirmām kārtām gribu teikt paldies sekretariātam un tiem, kas palīdzēja noorganizēt šo braucienu. Un pirmām kārtām mm, jautājums jāuzdod par to, cik garš bija šis brauciens saturiski un formas ziņā. Es domāju, bet es domāju, ka šādā gadījumā vajadzētu tomēr šos noteikumus pārskatīt. Nu, ne jau tā kā, lai mēs dotos tur uz 15 dienu, Jo vienkārši, lūk, doties tik tālu ceļu uz tik īsu laiku, manuprāt, ir neproduktīva. Man liekas, ka mēs eh, varējām to izvērst plašāk šo darbu. Saturiski priekšādātājs domāju, ka vizīte bija ļoti laba sagatavota, ļoti labi sagatavota, bija tāda, tāds eh, jauk, jauka atmosfēra, un posmu pa posmam vienkārši dzirdējam šo informāciju atkārtojamies, dzirdējam vienas un tās pašas atbildes no dažādiem runātājiem. Nu, un rezultātā šie vizīte varbūt, nu, tīri saturiski nebija tik liels sēgs. Un šī vizīte, jāsaka, tāpat laikā nebija tāda, kas mūs nomierināja, mūs satrauktos pārs, pārnus, pil, eh, prātus pilnībā. Jo, jo šeit, protams, ir jādomā arī par tādām lietām kā interešu konflikts, par objektīvu analīzi no Eiropas puses. Un eh, jāceras, ka šeit ir dempingi jautājums aktuāls. Lauksaimniecības lau, ministrs no Brazīlijas mums deva šos piemērus. Nu, bet mums vajadzīgs arī cits viedoklis. Nu, tad tālāk arī jautājums par eh, izmantotajām, izmantojamajām kultūram, nu, kukurūza, soja. Mēs eh, eh, Nu, taču atceramies, ka šajā kontinentā ir atļautas ģēmo izmantošana šo kultūru audzēšanā, nu tātad kukurūza un soja līdz ar to ir ģenētiski modificēta. Un, tā kā, un tas notiek, protams, tāpēc, ka Eiropas tirgū par gaļas cenas ir labas. Nu, tad mums jāskatās tālāk uz šiem sanitāriem apstākļiem. Par to vajadzētu uzdot jautājumus. Jo pat ja šī meža noplicināšana ir varbūt mazinājusies, bet joprojām ir e, tā, ka tiek izmantots ārkārtīgi daudz ķimikāliju, bet šajās izcirtajās teritorijās varbūt mazinājusies, bet joprojām ir e, tā, ka tiek izmantots ārkārtīgi daudz ķimikāliju, bet šajās izcirtajās teritorijās ne tikai šie minimālie apjomi, nu tā tad rod, nu, tiek audzēta šī ģenetiski modificētā soja, un redzējām, ka tieši tā tas arī notiek. Nu, es domāju, ka mums jādomā taisni par, to, par šo lobarību, par zaļo lobarību, kas tiek izmantota lielo paudzēšanā. Pa Dantēna kungs arī tur bija, viņš varbūt precizēs eh, tūlīt manis teikto arī kautuvēs, ir ļoti svarīgi domāt par šo, šī lielopgais izsakojumību, no kurienes tā nāk, jo tas netiek tik veiksmīgi kontrolēts šai kopējā ķēdē. Jo kaut kur vienā brīdī šai ķēdē šī izsakojumība pazūd. Un, nu, vismaz, ja mēs pareizi sapratām visu šo mums sniegto informāciju. Man par to radās jautājumi. Un tāpat arī ūdens. Viņi, šī, šī uzskaits sistēma ir, nu, tāda visai specifiska. Nu, piemēram, kautuvēs vairāk pa tūkstots lopiem tiek nokauti katru dienu. Nu, protams, ka izsakot, tad no kurienes šie lopi nāk, nav īpaši viegli. Un man šīs nekās atbildes neapmierināja. To mēs redzējām šai kautuvē, ko apmeklējām, pastāv milzīga atšķirība tajā, kā šī izsakojamība tiek nodrošināta, ņemot vairāk, ka tiek kauts tik milzīgs dzīvnieku skaits un tirniecības nolīgumos par, šādiem, par šādām niansēm mums ir jārunā, kad vedam sarunas. Nu, lūk, tādi divi aspekti. Tātad pirmām kārtām šīs kultūras, kas tiek izmantotas lobarībai, un tad gaļas izsakojamības jautājums. Tie ir jautājumi, kas mums tad jāņem vērā, tad, kad šos nolīgumus nākotnē skatām. Oui,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 Eh, paldies! Vispirms es vēlētos pateikties jums, priekšsēdētāji kungs, kā jūs vadījāt šo delegāciju, jo visiem deputātiem bija iespēja izteikties neierobežoti, un mums bija iespēja uzdot jautājumus, kas mums šķita interesanti. Es piekrītu Andrija kungam, ka vizītes eh, garums, tātad piecas dienas, divas dienas jau paieta ceļojot, paliek tikai trīs dienas, un es domāju, ka šis noteikums starpkontinentālais oficiālā vizīte tikai trīs dienu garumā ir pārāk strikts. Tātad piecu dienu brauciens. Ma Es īsti nezinu, vai mēs eh, varam eh, tik ļoti pārliecināties par šo kvalitātes eh, pārbaužu līmeni, par to es neesmu tik droša. Tad tiks likt uz spēles, un es domāju, ka tieši šajās sarunās tas būs arī lielākais klupšanas akmens. Otrs jautājums ja, protams, viņi ir gatavi eksportēt uz Eiropu, un e, tie, kuri viņi ir gatavi pārmainīt savu ražošanu tādējādi, lai viņi būtu gatavi un certificēti eksportēt Eiropai. Par ģiņu e, lielopu gaļas certifikācijas un e, tā tad veterinārā dienesta pārbaudas process ir savādāks nekā mēs esam pie viņu Eh, lielopu gaļas certifikācijas un eh, mm, tā tad veterinārā dienesta pārbaudas process ir savādāks nekā mēs esam piestāvi organizācijām. Tā tad problēma lauksaimniecības reforma, kas ir paledzēta šajā valstī, lielie lauksaimnieciskie ražotāji ir eh, šobrīd situācija ir tāda, ka um, zeme nav pieejama nopirkt visiem. Paldies! Zeme, paldies! Uh, muito obrigado. Já foi. Paldies. Daudz jau ir ticis pateikts, protams, un uh, ir dažādas uh, sazvērstības teorijas par uh, Eh, to gaļu, ko mēs pašlaik te pārunājam. Un eh, es esmu devies eh, dažādās kontrolas vizītēs no komisijas puses, taču šīs bija apmeklējums, ko bija sagatavojusi vēstniecība un mūsu pašu dienesti. Uh, un es Eiropas Savienības birojam Brazīlijā jautāju, kāda ir viņu pieeja. Vēstnieks man sacīja, mēs varētu darīt visas tās lietas, ko jūs minējāt. Mēs varētu uzaicināt uz tikšanās reizēm cilvēkus no NVO un citām jomām, bet jūs mums to nepalūdzāt. Protams, mums arī nebija daudz laika organizēt uh, vizīti. Un uh, rezultātā mums bija tāda diezgan vienpusīga vizīte, uh, jo pusēm bija pietrūcis informācijas. Man palika iespējas, ka Brazīlija pasaules lauksaimniecībā ir ļoti uh, būtisks spēlētājs, un ne tikai pārtiks ražošanā, bet arī pētniecībā un izstrādē. Viņiem ir daudz resursu, un mēs neapmeklējām izstrādes un pētniecības institūtus, taču mēs uh, uzzinājām, kādu progresu viņi ir panākuši, kā viņi iegulda lauksaimniecībā, un jāteic, ka tas atstāja diezgan lielu iespaidu. Un mani un arī varbūt citus kolēģus pārsteidza tās, ko teica ministrs. Proti viņš sacīja, ka brīvās tirzniecības nolīgums lauksaimniecības jomā nesot viņiem īpaši svarīgs. Tieši tā viņš arī teica. Viņiem ir zināmas problēmas. Um, un uh, Merkusūra ietvaros viņiem uh, ir uh, savi jautājumi, kas viņus interesē vairāk, piemēram, attiecībā uz vīnu, uz uh, lielopu gaļu. Un uh, Viņa labprāt panāktu tādu vienošanos, kas būtu noderīga abām pusēm. Jā, es zinu priekšsēdētāji, ka man bija divas minūtes, bet man ir daudz sakāmā. Mani pārsteidz tas, ka mm, runājot par brīvās tirzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību, viņi pieminēja šīs dažādās jomas, taču viņi nebija pārāk eh, informēti par eh, šādu tirzniecības nolīguma detaļām, Viņi zināja, ka sarunas notiks vienā vai citā brīdī, bet šis līgums viņiem nebija pārāk svarīgs. Un runājot par vidas jautājumiem vai daudzveidības jautājumiem, Brazīlijā ir ļoti ietekmīgs institūts, kas nodarbojas ar vidas izpēti un aizsardzību, pēta klimata pārmaiņas. Uh, Protams, ir eh, bijis konflikts starp eh, lauksaimniecības biznesu un tiem, kas mēģina aizsargāt mēžus un dabas daudzveidību, taču šīs diskusijas notiek. Eh, Brazīlijai ir resursi un Brazīlija vēlas turpināt progresu šajā jomā. Brazīlija ir atvērta diskusijām ar mums. Uh, Un eh, daži deputāti ieņēma tādu diezgan agresīvu pozīciju, un es domāju, ka tā nebija pārāk pieklājīga. Tā liecina kaut ko par mums kā Eiropiešiem. Uh, Um, tika runāts par uh, dažādiem jautājumiem, tostarp par um, mūsdienu verdzības formām, par pārtikas produktu ražošanu, par ražošanas izmaksām Brazīlijā, arī par korupciju. Protams, uh, rietumu morāls normas arī šeit uh, aktualizējas. Jāteic, ka pie mums arī ir diezgan izteikta korupcija. viņu tieslietu sistēma ir ārkārtīgi spēcīga, un uh, viņiem ir problēmas tāpat kā mums Eiropas Savienībā. Es varbūt gribēju sniegt tādu skatījumu no uh, citu viedokļu skatījumu. Paldies! Jūs pat tiešām uh, ieguvāt ļoti daudz runas minūšu. Uh, esam iztērējuši daudz laika, bet tūlīt jāsākas koordinatoru sanāksmei. Tāpēc es lūkšu jūs izteikties ļoti lakoniski, līdz vienai minūtei. Desakungs jau ir uh, vēlējies runāt. Paldies priekšsēdētājiem. Uh, strādājuši pie uh, ziedojumu vākšanas uh, programmām. Uh, un uh, sešu dienu ceļojums mums izmaksāja 3000 eiro, un tāpēc ir jādiskutē par to, bet, nu, man atvēlētā minūte vienalga ir beigusies. Un mans jautājums, ko es būtu uzdevis, ja es tur būtu devies, bija tāds, uh, cik lielā mērā tiek lietotas antibiotikas uh, vistu un lopu audzēšanā, tiek pievērsta uzmanība. Paldies, un tālāk vārds nākamajam runātājam. Arī es nebiju misijā, saka Flanagan kungs, es izlasīju ziņojumu un uzklausīju šodien runājošos. Es nezinu, kā citās valstīs, bet uh, aicināt viesus, tad viņi ieved viesus tieši tajā telpā un nerāda neko citu. Un tad um, par šo Brazīlijas vizīti man radās iespējas, ka cilvēki eh, apmeklētāji tika ievesti šajā zelta istabā un redzējuši šo zelta istabu. Dentāna kungs mums saka, uh, izsekošanu un caurskatāmību nevar nodrošināt. Mēs arī Viņi ir gatavi panākt pretī. Es gan teiktu, ka viņi drīzāk ir gatavi pateikt jebko, jo es uzklausīju arī Nikolsona kungu, Un viņš teica, ka līdzīgi solījumi tika dot pirms desmit gadiem, un tagad eh, nekas daudz nav mainījies. Es arī uzklausīju Nikolsonu kungu, ka mūsu lauksēmniekiem īrijā es eh, piedalījos um, lauksēmniecības pasākumā, kur ietveros mēs apmeklējām dažādas lauku saimniecības, uh, to starp dabas aizsardzības zomā, zonās, kur cilvēki audzēja lielopus un aitas, ļoti minimāli.